rīta pusdienas laikā 12.00. Rītdien mēs tiekamies pulkstens 8.30. Pēc tam strādāsim līdz 5. un jūs ar darba kārtību varat iepazīties mūsu.